coucher, n'est-ce pas Ça, c'est pour vous. Okay. Uh, could I, could I call the meeting? Vai es varētu palūgt klusumu? Kā jūs noteikti esat pamanījuši, mūsu priekšsēdētājs Alans Lamasūrs kavējās, saistīts ar vilcienu kavēšanos visdrīzāk līdz 4.30 viņam nebūs iespējams ierasties. Līdz ar to dienas kārtība mazliet pamainīsies, lai ļaut mūsu komitejas priekšsarētājiem ierasties. Līdz ar to sāksim ar priekšsarētāju paziņojumiem un tad par balsosim par Eiropas Savienības garantijām EIB. Varbūt tad eh, sākšu šo sanāksmi ar apsveikumu izteikšanu. Vai tagad ir labāk? Dzirdamība labāk ir, jā. jā. Tātad, kā jau sacīju, sākas mūsu sanāksmi mazliet grozītā secībā, lai ļautu priekšsarētājiem Lamasūram ieraksties. Sāksim ar Ivano Kalfinu ziņojumu par EIB finansējumu. Bet pirms tam vēl priekšsarētāja paziņojumi. Pirmais paziņojums ir apsveikums Sidonijai, mūsu poļu kolēģei apsveikums dzimšanas dienā. Congratulations to Sidonia. Apsveikums Sidonijai. Novēlam visu to labāko. Un varbūt uzaicināsim mūs uz kādu dzērienu pēc tam. Lai nu kā. Ķeramies pie nopietnākām lietām. Ceturtdien, 7. novembrī būs kopīga budžetu konta sanāksme no 15.40 līdz 16. janku 2 zālē. Tātad par balsojumu pret deleģētu regulējumu PPP iestādēm. Tātad tur ir finanšu referents Varga Gresleri. Tas jau tika izplatīts ar dokumentiem kopā, tātad šo ceturtdienu 15.40 kopīga sanāksme par šo tematu. Ejam tad tālāk, balsošana. Tātad ir, vispirms ir svarīgi paskaidrot, ka pēc, balsu, pēc balsojuma par sarunu uzsākšanu ar padomi, panākt vienošanos pirmā lasījumā, tur nepieciešams atbalsts eh, no vairākumu locekļiem budžeta komitejā un absolūtu vairākumu attiecībā ar 70. noteikumu punktu. Uh, Tātad tos ir nepieciešams, lai varētu tikt panākt vienošanās pirmajā lasījumā. Vai es varētu tad sākt ar balsošanu? Tātad 17. grozījums. Vai visiem ir balsošanas kartiņas? Vai jums ir balsošanas kartiņas? Tātad, 17. grozījums, tas ir pirmais no šiem grozījumiem. Kurš pār paceliet rokas? Pret? Atturas? Pieņemts. 18. grozījums, kurš pār? Pret? Atturas noraidīts. 21. kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Nē, es atvainojos, saka priekšsēdētājs apstiprināts. Vai noraidīts, kā tur bija? Apstiprināts. Apstiprināts. 66. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 67. un 68. kopā, kurš par pret atturas pieņemts. 18. kurš par pret atturas pieņemts. 19. Right kad mēs pieņēmām 67. grozījumu un pēc tam 18. 19 un 22 jau tur ir ietverti. Man rakstīts, ka ir ietverts otrais grozījums. Thank you for that, Ivailo. Ivailo, pareizi. Paldies. Ejam tālāk. 69. grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 70. grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 19. kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 20. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 23. atkrīt, 71. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 71. kurš par, es atvainojos, saka priekšsēdētājs 20. kurš par, pret, pret, atturas, pieņemts. 72. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 21. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 16. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 14. pār, pret, atturas, pieņemts. 73. pār, pret, atturas, pieņemts. 22. pār, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss A par, pret, atturas, pieņemts.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 Vai 15. grozījums ir ietverts? 15. Amendment 15, Ivailo, we think is next. Ivailo, manuprāt, 15. ir nākamais. Tas nav ietverts. 17. ietver kompromiss. Identisks. Skaidrs. Nevis ietverts, bet tas ir identisks. Tā tad līdz ar to par to nav jābalso. 18. ir nākamais. Tātad, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 24. kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 76. par? Tas ir ietverts. Skaidrs. Kompromiss B par? Pret? atturas pieņemts. 77. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 19. par, pret, atturas pieņemts. 25. par, pret, atturas noraidīts. 24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 20. par pret atturas pārbaudam elektroniski. Okay. Electronic check, everybody voted? Tātad vai visi ir nobalsojuši? Pieņemts. Tātad tas bija 20. Tas ir par, par 20. Tātad tas bija 20. Tātad nākamais ir 26. Tātad nā... 26. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss C par, pret pret, atturas, pieņemts. 21. deve, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 26. par, pret, atturas, pieņemts. 82. par, pret, atturas, pieņemts. Tātad kompromiss D, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss E, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 84. ir nākamais, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 17. kas ir identisks, 23. nākamais ir. 23. no deve. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Kompromiss F. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 30. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 86. par? Pret atturas noraidīts. 18. ir identisks, 25. kurš par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski, 25. grozījums. Rejected. Noraidīts. 19. kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 29. ir atsaukts, 87. ar mutisko grozījumu no referenta. Jā, priekšsarētāji. Tātad šeit runa par pielik, priekšlikumu, kurš ir pievienots balsošanas sarakstam. Es vēlētos ierosināt, paskaidrot tekstu nedaudz, padarīt to skaidrāku respektīvi iekļaujot mutiskajā grozījumā sekojošo. Aiz, EIB aizdevuma procedūrām ir jāatbilst eh, saņēmēju valsts attīstības stratēģijai, un EIB ir nepieciešams prasīt no projekta attīstītājiem konsultācijas ar vietējām iesaistītajām pusēm un tā, tā tālāk, kā ir tekstā. Priekšsarētais, vai ir kāda iebilduma pret mutisko grozījumu? Nē, vai mēs varam balsot par mutisko grozījumu 87, kurš par? pret, atturas, pieņemts. 26. kurš par, pret, pieņemts. 20. inta, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 30. ir atsaukts, 88. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 31. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 31. no Ekon. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 29. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 30. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. Vai varam pārbaudīt? Tas bija 30. grozījums no Ekon. Pārbaudam elektroniski. Voči, voči. Everyone voted? Vai visi ir nobalsojuši? Labi. Pieņemts. 89. kurš par, pret, atturas noraidīts. Ejam tālāk pie 21. grozījuma no Inta. To ietver 89. Tātad ejam 89. noraidīt, tad balsojam par 21. Kurš par? par 21. no Inta. Tātad kurš par? Pret, atturas, pārbaudam elektronu, ir apstiprināts. Everyone voted? Vai visi ir nobalsojuši? Pieņemts. 32 no Ekona. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 31. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 90. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 22. Tas ir identisks. 33. arī. 32 ietver 31, 27 to tāpat. Kompromiss gā, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Ejam tālāk pie 33. no afeta, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 28. kurš par, pret pret, atturas, noraidīts. Nē, es atvainojos, pieņemts. 23. no Inta, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss H, par, pret, atturas, pieņemts. 95. Jans Mulders iesniedz, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 33. no referenta, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 35. savietojums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 29. ir ietverts jau, 24. arī, 34. atsaugs, 96. kurš par Pret. Nav īpaši daudz roku redzams. Atturas pieņemts, manuprāt. 25. kurš par. Pret. Atturas. Šo jāpārbauda elektroniski. 25. pārbaudam. Tātad pārbaudam elektroniski 25. Pieņemts. 97. grozījums, to ietver 96. jau. Tātad 30. ir identisks 97. 35. nākamais, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 31. no deve, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 36. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 26. no Intā, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 98. Jans Mulders iesniedz, kurš tātad ar mutisko grozījumu. Ivailo, es ierosinātu atbalstīt Jan Mulder grozījumu ar mazu mutisku grozījumu. Tātad tas ir atkal atrodams pielikumā, mēs vienkārši iekļaujam vārdus where possible, kur iespējams. Tātad, kur iespējams, VIB ir jānodrošina, ka uzņēmumu finanšu iestādes, kas ir iesaistīts eh, darījumos un tā tālāk. Es at, aicinu atbalstīt. Tātad nevienam nav iebildumu pret mūsu grozījumu. Labi, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 37. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 99. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 27. ir identisks. Nākamais arī tātad simtais. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 32 no DV, tas ir jau ietverts, identisks. Ā, tomēr ir jābalso. 32. Kurš par? 32. no DV. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 101. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 36. no Afet. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 33. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Nākamā lapas puse. 37. afet, kurš par? Pret atturas pieņemts. Mutiskais grozījums eh, ceratajam grozījumam referents Ivailo. Jā, tātad šeit atkal ir runa par mutisko grozījumu. Jauna rinkopa 5A. Tātad par iepriekšējo pilnvaru termiņu attiecībā uz partnerību, kas veido ārējo finansējumu garantiju fondam. Tātad tas ir mutiskais grozījums, lai būtu konsekvence apsvērumu punktos un pamattekstā, no kurienes e, tiek finansēts papildinājums. Es domāju, ka nevienam iebildumu nav mutiskam grozījumam, tātad kurš pār mutisko grozījumu numur 4, kurš pret, atturas pieņemts. 38. no afet, kurš par pret, atturas pieņemts Pieņemts. 38. no referenta. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 37. no ekon. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 102. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 28. ir identisks un 39. arī 38 no Ekon. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. 40. no Afet ir savietojams. Balsojam. Kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. 41. no Afet. Kurš par? Pret? Atturas. Noraidīts. 38. ir identisks. 103. Kurš par? Pret? atturas pieņemts. Trīs devītais ir atsaukts. Četrdesmitais ekon. Četrdesmitais no ekon, kurš par pret atturas pieņemts. Nē. 40. Noraidīts, jā, noraidīts. 104. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 30. ir ietverts jau 104. 105. Jans Mulders, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 43. no afet, kurš par, pret, atturas atturas pieņemts. 106. par pret atturas noraidīts. 107. kurš par pret atturas pieņemts. 44. ir identisks ar 107. 40. tālāk, kurš par pret atturas pieņemts. 108. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 45. no afet, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 34. no deve, kurš par, pret, tas pieņemts. 46. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 109. ir ietverts, 35. tālāk. Balsojam, kurš par, pret, atturas noraidīts. 41. no Ekon, kurš par, pret, atturas pieņemts. 36. no Deve, kurš par, pret, atturas pieņemts. 42. no Ekon, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 43. no Ekon, identisks ar 936. Ejam tālāk, kompromiss I, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk grozījums 44 no ekon balsojam pa daļām. Pirmā daļa, tātad 44. pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk pirmais bloks. Balsojam kopā tātad. Tātad 113, 114, 116, 119, 122, 124, 126, 127 un 128. Kurš par? Pret. Atturas. Manuprāt, pieņemts. Tātad 113 tālāk. Nē, tad mums jāiet tālāk ir. You have to vote the recital if you come back.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 Noraidīts. Četrdesmit devītais no afet, kurš par? Pret? Atturas? Manuprāt, noraidīts, bet, nu jā, noraidīts. 130. ir daļēji ietverts. Tātad 130. par to jābalso, kurš par, pret, atturas, pieņemts apsvērumu. Kompromiss J. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Tālāk 43. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Otrais. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Otrais no nu, referenta. Kurš par? Pret Atturas pieņemts. 44. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 3. No afet. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 3. No referenta ir atsaukts. 45. Par, tātad 68, 69 Par to jau mēs balsojam. Nē, balsojam par šo 45. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 46. ar mutisko grozījumu. No referenti nekļūdos. Ivailo. Jā. Tieši tā, priekšsēdētāji. Šis ir pēdējais e no grozījumiem, kas ir pieejams pielikumā. Es jau labprāt nolasītu visu, bet tas arī atsaucās uz uzkrāto līdzekļu izmantošanu, lai daļu no tā varētu izmantot mandātu palielināšanai. Ja gribat, varu nolasīt visu. Nē, būs labi. Es domāju, neviens neiebilst pret mutisko grozījumu, tad varam balsot, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 47. kurš par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais no afet, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrais no deve, kurš par, pret, atturas, manuprāt, pieņemts. Pārbaudām, labi, Pārbaudām deve otro grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss kā? Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Ejam tālāk pie 49. Torvalds, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais no DV, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Otrais no Ekon, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Piektais no referenta, kurš par, pret pret, atturas, pieņemts. Piektais no DV, savietojums. Piektais no DV, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Trešais, tas ir papildinājums 11. apsvērumu punktam, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 50. grozījums, kurš par, 50. kurš par, pret, atturas noraidīts. Sestais no afet, kurš par pret atturas pieņemts. Sestais no deve, kurš par pret atturas noraidīts. Ceturtais ininta, kurš par pret atturas noraidīts. Trešais no ekon, to ietver deve seši Par to jābalso. Tātad, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Sēstais no referenta, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 51. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 7. no afet ir identisks ar iepriekšējo, 7DV, kurš par, pret, pieņemts. Ceturtais, Ekon, kurš par, pret, atturas noraidīts. Septītais no referenta, kurš par, pret, atturas pieņemts. Piektais, Inta, kurš par, pret, atturas noraidīts. Piektais no Ekon, kurš par, Balsojam pa daļām. Parasta alde, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa, kurš par, pret, savādāks vairākums, tas ir pieņemts. 52. To ietver 7. 52. Tātad, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 8. Afeit. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 6. Inta. Kur identis ar 52. Tātad 6. no Inta. Kurš par? Pret No nu, ekona, ekona, jā, protams, ekona. Kurš pār? Pret? Pieņemts. Septiņi, ekon. Tas ir identisks ar 52. Tātad tas ir ietverts labi. Astotais no referenta, kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 53. kurš par? Pret? Atturas noraidīts. Devītais afet, kurš par, pret, atturas pieņemts. Astotais deve, kurš par, pret, atturas pieņemts. Astotais ekon, identisks ar 53. Ejam tālāk. Septītais intē, tas pats arī. Par septīto?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 atturas noraidīts. 54. Kurš par? Pret atturas noraidīts. 8. Intā ir identisks. Atkrīt. Kompromiss L tālāk, kurš par? Pret atturas pieņemts. Inta 9, kurš par? Pret? Pārbaudam elektroniski, 9. grozījumu. Pārbaudam vēlreiz, kurš par? Right, votes closed. Yeah? Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais afet. Kurš par? Pret. Noraidīts. Kompromiss M. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Afet 11. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromiss N. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts Pieņemts. Kompromiss O. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss P. Tātad, jā, šeit iekrāsos nepareizi, acīm redzot. 12 deve. 12 dēvē, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss P, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 60. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 11. ekon, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 13. dēvē, kurš par, pret, pret, atturas, noraidīts. 12. Inta, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 13. Ekon. 13. tātad, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 12. Ekon, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 15. Afet par, pret, atturas pieņemts. 14. devi, to ietver jau iepriekšējais, 14. ekon. 14. ekon, kurš par pret, tad par 14. grozījumu, ekon, kurš par pret, atturas noraidīts. 14. no referenta, kurš par pret, atturas Pieņemts. 16. afet. 16. no afet, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 15. ekon, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 15. no referenta ir atsaukts. 62. ar mutisku grozījumu. Tas ir jau ietverts? Nē, nav. Balsojam par 62. Ar mutes grozījumu. Jā, mēs tikai pamainījām vietām vārdus. Tātad eh, tas ir pielikumā par eh, gada pārskatu. Tātad arī vailo labojumu 62. kurš par pret atturas pieņemts. 63. par pret atturas. Pieņemts 17. kurš par pret atturas. Pārbaudam elektroniski. 17. grozījumu.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 Inta 13, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Ekon 17, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 18, ekon par? Pret, atturas, noraidīts. 19, ekon, kā papildinājums 22a. Tātad 19, kurš par? Pret, atturas, noraidīts. Kompromiss Q Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Ejam tālāk uz. Tad 65. no referenta, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tātad. Pa gala balsojums. Jā. Uh, Manuprāt, šeit ir kļūda balsošanas sarakstā. Manuprāt, mums ir jābalso par debi 15. Jo kompromisā tur nav rakstīts, ka tas ir ietverts. No. Covered oh, by compromise, but in fact it's uh, not here. Yeah. So, okay, we okay, yeah, there is a mistake in the voting list, later enough. Jā, tik tiešām šeit ir kļūda balsošanas sarakstā. Labi, balsojam par 15 grozījumu no deve. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Tātad, gala balsojums par tekstu ar grozījumiem, kurš par? Pret? Viens. Pret. Neviens neaturās. Pieņemts. Un tagad gala balsojums par eh, rezolūcijas projektu elektroniski. Electronic vote. Okay. 33, 34, one more, no? Okay, vote closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Pēdējais balsojums ir par lēmumu uzsākt starpiestāžu sarunas. Tur ir nepieciešams absolūtais vairākums. Balsojam elektroniski par gala lēmumu uzsākt starpiestāžu sarunas. Sākam balsot. Voti, voti. Trīnoponi. Closed. Beidzam balsot. 31 par 1, 1 pret. Esam nobalsojuši. Tagad es došu vārdu priekšsēdētājiem. Thank you, Joe. Bien, mes chers collègues, nous continuons la séance, je vous prie d'excuser. Kolēģi, mēs turpinām sēdi. Lūdzu atvainot kavēšanos. Pateicos le, uh, Džordžam, ka viņš nodrošināja sēdes vadību, kas noritēja lieliski, jo mani vēlētāji skatās straumēšanas režīmā budžeta komitejas sēdi. Un es sacīju Džordžam, tieši tāpat kā tavējie, skatās eh, budžeta komitejas sēdes traumēšanas režīmā, un viena no manām vēlētājām man zvanīja, kamēr es atrados ceļā, uh, Eh, un teica, viens vada sēdi, tas nesat jūs, bet viņš to dara labāk. Tā tad mazliet eh, jūtas dalītas šeit ir. Bet labi, mēs tagad turpināsim, mums ir tādi mazie balsojumi, lielais balsojums ir pabeigts, un mums ir apsveici vailo, un mums ir mazliet um, mazāk svarīgi balsojumi, bet kas ir jāpabeidz par pārvedumiem, un pēc tam viens politiski ļoti svarīgs jautājums šodien, kas ir budžeta sārunas un atskaite par vakardienas eh, samierināšanos un turpmākajām samierināšanām. Par pārvedumiem mums ir divi, kas attiecas uz uh, komisijas budžetu. Giovanni, vai tu mums izklāstīsi abus? Jā. Punto. Euh, alors, rectificatif. Giovanni. Ja ir divi pārvadumi. Pirmais. 26. kas ir angliski global transfer, kas ir saistīts ar budžeta sarunām. To liksim uz balsojumu pēc tam. Bet tu varētu mums izklāstīt 35. Par 35. Tas ir saistīts ar. papildinājumu izdevumiem eh, migrācijas plūsmu sakarā. Kā jūs zināt, spiediens uz dalību valstīm eh, patvērumu sistēmu de, eh, jomā pieprasa papildus resursus un tādējādi ir paredzēts palielināt to pozīciju, kas ir paredzēta, lai varētu izmantot bēgļu masveida plūsmas, eh, eh, masveida plūsma ierodoties, kas ir 18 miljonu eiro, un arī citās budžeta pozīcijās otrajā kategorijā, kuras netika izmantotas gada beigās. ņemot vērā šo izdevumu raksturu. Es aicinu e, komiteju likt uz balsojumu šo pārvedumu, jo mēs zinām jau, ka šo pozīciju sakarā gada sākumā nebija tik daudz finansējuma, bet ļoti svarīgi ir nekavējošās e, vajadzības, un tāpēc aicinu bez kavēšanās likt uz balsošanu. Paldies, kas ir par? pret, divi atturas pieņemts. Tātad tas attiecas uz pārvedumiem attiecībā uz komisijas budžetu un citās sadaļās ir citi pārvedumi. Dereks Vogans ir klāt un viņš mums prezentēs visu pa institūcijām. Derek, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es tad par visu kopā vienā reizē un pēc iespējas ātrāk. E, mums ir trīs lūgumi pārnesēji un viens tehnisks lūgums. Pirmais lūgums nāk no reģiona komitejas. Viņi gribēja noņemt no tūkošanas rakstiskās mutiskās e, izmaksām un gribēja pārcelt uz citām e, pozīcijām. Uh, ieskaitot arī jaunas politiskās grupas veidošana, ECR grupa tiek pieprasīta. 225 tūkstoši eiro kopā. Otrā pārnes no ārējās darbības dienesta. Tur ir viens miljons eiro. Šie naudai vajadzētu ienākties no dažādām vietām, ieskaitot ekonomiju no drošības pakalpojumiem, uzraudzība, tīrīšana, uzturēšana. Atkal naudu vajadzētu nodot uh, citur, arī kaut kāda ēku uzturēšana, iekārtas un tā tālāk. Trešā pārnes saistīta ar ombudu darbu, kopējā summa šeit 63 tūkstoši eiro. Nauda nāk no no dažādām kategorijām, pa, pa nedaudzam no katras, un atkal tiek nodota uh, mazās summas daudzās citās kategorijās. Lūk, trīs galvenās pārnes. Un es rekomendēju atbalstīt. Vēl ir vēl viens lūgums pārnesēji tehnisks no revīzijas palātas. Es piedāvāju saskaņā ar mūsu plānu mums vajadzētu atbalstīt, jo viens personāla loceklis ir klāt. Tātad es atbalstu un aicinu jūs arī to pašu darīt. Paldies. Turpinām uh, balsot pa institūciju pēc institūcijas, um, ja nevar to izdarīt blokā. Par reģionu komiteju, par. Pret. Trīs atturas pieņemts. Ārējās darbības dienests par. Pret. Atturas. Pieņemts. Revīzija palāta par. Pret. Divi atturas. Pieņemts. Par ombudu par. Pret. 2 pret, atturas pieņemts. Nav eh, dosie par ēku politiku, un šajā gadījumā mēs varam atgriezties pie mūsu darba kārtības galvenā punkta, tā tad samierināšanās rezultāti, kas notika vakar. korektīvā budžeta skatīšana saistībā ar DFS un gatavošanās tālākajām sarunām. Konkrēti par 14. gadu budžetu, kur sakarā notiks trilogs rīt un samierināšanās sēde nākošajā nedēļā saskaņā ar ierasto. Es e, nākšā prezentācija delegācija vadītē, pēc tam var izteikties eh, referenti un sveicu mūsu budžeta, eh, budžeta ģenerāla direktoru, kurš, kurš mums darīs zinām komisijas viedokli. Samierināšanās sanāksim vakar. Noritēja klātesot padomē eh, Lietuvas ministram un vēstniekiem tā ilgā divas, trīs stundas un deva iespēju ikvienam izklāstīt katras institūcijas, eh, taiskaitā komisijas viedokli par visiem eh, jautājumiem, kas ir uz sarunu galda. Tā tad oficiāla saskaņā ar līgumu samierināšanās ir veltīta tikai gada budžeta projektiem, bet katru gadu kā tas notiek, tiek mēģināts rast vienošanos par finansējumu, kas ir nepieciešams tekošā gada beigās, un bez tam šogad mums bija jādomā par sarunu beigām DFS sakarā un eh, korektīvajiem budžetiem, kas ar to ir saistīti. Padome apstiprināja nostāju kuru mēs zinājām un kuru pieņēma ekofins, saskaņā ar kuru septītais korektīvais budžets tiek pieņemts padomē, astotais korektīvais budžets eh, slavenie 3,9 miljārdi otrā a, eh, daļa no otrā budžeta arī ir padomē pieņemta, bet ar piebildi, kas pārēd saistīt šo korektīvo budžetu ar 9. budžeta spēkā stāšanos un e, tā stāšanās spēkā saskaņā ar balsojumu par 9. budžetu, e, ko e, sagatavoja padome. Šis budžets ir solidaritātes fonda mobilizācija par labu vairākiem reģioniem, kas ir kļuvuši par upuri plūdiem, konkrēti Vācijā, Austrijā, Čehijas republikā, 400 miljonu eiro līmenī un kuru sakarā padome ir iecerējusi izmantot pilnībā pārdalīšanas fondu, ņemot no tā, kas būtu pieejams no pārneses. Tātad neizmantotie fondi. Un padome šajā situācijā pieņēma kopējo pārvedumu, no kura paņem 400 miljonus, lai finansētu kompensācijas pūdupurim un pārējo sadalītu starp vairākām pozīcijām, kur ir īpašas, īpaši steidzīgas vajadzības, ko identificējuši ir eh, komisija. Un izējot no šejienes, un no otras puses mums nācās runāt par vēl vienu svarīgu punktu, kas ir saistīts ar mūsu politisko vienošanos DFS sakara, kas ir finansējuma eh, procedūras sākums uh, Eiropas Savienības budžetam un augsta līmeņa grupas izveidošana, kur jūs atcerēsieties trīs institūciju pieņemtā deklarācija, norādīja, ka pirmā sanāksme noritētu ap to brīdi, kad tiek galīgi pieņemta DFS, tātad tuvāko dienu nedēļu laikā, un šī deklarācija lielos vilcienos ieskicē arī grupas mandātu, samērā precīzu darba grafiku, eh, eh, starpziņojumus, eh, galaslēdzienus, lēmumus, bet ir vēl jāprecizē vairāki punkti, un parlaments savā 3. jūlija rezolūcijā to norādīju un vairāk kārt esam atgādinājuši kā visām garantijām pār šī augstā līmeņa grupas finansējumu, lai varētu piešķirt galīgo piekrišanu daudzgadu finanšu schēmai. Un, izējot no šīs prezentācijas, mūsu referente arī norādīja, kādas ir nostājas no parlamenta puses, un mūsu veiktā analīze norādīja, ka saskaņā ar to, par ko mēs vien, esam vienojušies ar koordinatoriem sagatavošanās sanāksmēs, mēs tagad varam likt uz balsojumu eh, budžeta komitejā korektīvo budžetu, kas ir saistīts ar DFS. DFS eh, regula. Un šeit Ivo Lokāfins izteica iebildi, bet DFS regula pati un abi korektīvie eh, budžeti, kas ir tiešā veidā saistīti ar DFS, ir vēl trešais, sastais numurs, kur mēs pieņēmām pirms vairākām dienām. Un Šeit ir runa par budžetu numur 7, ko pieprasīja Eiro padome, un kas ir tehniska korekcija nepieciešama padomēji, lai varētu garantēt e, padomas locekļu vienbalsīgumu. Par šo tēmu jau mēs esam runājuši, un mēs jau no paša sākuma norādījām, ka parlaments ir iecerējis uh, uh, lojāli piemērot vienošanos. Sociālais fonds nebija parādījies, parādījies tenī brīdī, kad mēs eh, vieno, runājam par DFS, tas parādījās pēc tam, un tas veids, kā padomi un komisija piedāvā neietekmē mūsu globālo piekrišanu, mēs esam lojāli partneri, esam gatavi to likt uz balsojumu. Tālāk astotais numurs tieši ir slavenie 3,9 miljārdi, un arī to mēs esam gatavi likt uz balsojumu. Bet mūsu referents izskaidros to, ka balsojums, pie kura mēs tūlīt ķersimies, par budžetu numuru 8, nav neatbilst precīzi padomes garam, un tam nav nekādas nozīmes. Padome ir izdarījusi politisku sasaisti starp 8 un 9 numuru. Tā ir viņu problēma. Juridiski tas nav iespējams, politiski viņiem tas ir vajadzīgs. Juridiski tas, ko mēs piedāvāsim, ir balsojums, kas juridiskā izpratnē būs piekrišanas došana padomēji, kur, kas savukārt juridiski atbilst komisijas priekšlikumam. Un balstoties uz balsojumu parlamenta versijā konkrēti apsvērumā, skaitļi ir stingri vieni un to paši. Un balstoties uz parlamenta balsojumu versiju, ja turklāt plenārsēde mūs atbalsta, parlamenta priekšsēdētājs parakstīs korektīvo budžetu numur 8 un tam piešķirs juridisku spēku, pielietošanas spēku, jo Justīcijas tiesa savā viedumā pirms dažām nedēļām apstiprināja, ka kopš Lisabonas līkuma vienīgi parlamenta priekšsēdētāja paraksts piešķir juridisko spēku. Un šajos apstākļos mēs uzskatām, ka ir pienācis brīdis budžeta komitejas līmenī pasvītroju mūsu atbildības sakarā likt uz balsojumu pēdējo tekstu, kas ir saistīts ar DFS. Savukārt, runājot par korektīvo budžetu numur 9, kompensācijas par plūdiem par 400 miljoniem un globālo kopīgo pārvedumu, ir pienācis brīdis arī to likt uz balsojumu, bet nedot piekrišanu, nedodot piekrišanu, jo mēs nesam viens prāts ar padomu, un lai varētu uh, Eh, vienoties ar padomi, eh, runāt ar padomi rīt trilogā un eh, nākošajā samierināšanās kārtā, mums ir jāizlēmj par mūsu nostāju. Tāpēc mums, mūsu referentam ir vajadzīga budžeta komitejas nostāja. Un abi šie teksti, devītais numurs un kopējais pārvedums pilnīgi skaidri pieder 14. gada budžeta sarunu paketei, kas tiks skatīti otrajā samierināšanās kārtā nākaušajā nedēļā. Anna Jensen izskaidros, kādas ir dažādās nostājas šajā etapā pirms 14. gada budžeta sarunu sākšanas. Un tā ir otrā pakete, par kuru mums ir šodien jāpabeidz lemt par savu nostāju. Lai budžeta komitejas delegācija varētu noderīgi vest sarunas rīt un nākošajā nedēļā. Lūk, citiem vārdiem sakot un lielos vilcienos, lai viss vienkāršot, ir divas paketes. Šodien mēs varam pabeigt budžeta komitejas līmenī eh, DFS paketi un mums ir jāprecizē nostāja saistībā ar 14. gada budžeta paketi. Par esošo situāciju Giovanni vispirms, un pēc tam citi referenti, un pēc tam pārējie varēs izteikties. Giovanni, lūdzu. Credo che la relazione del Presidente sia stata. Paldies, priekšsēdētājs. Ir ļoti detalizēti izskaidrojas pirmās paketes būtība. Šajā paketē ir paredzēts balsot par 7. un 8. budžeta grozījumu saistībā ar DFS. Un vēl es gribēju norādīt kolēģiem uz to, kādas ir atšķirības nostājās eh, sakarā ar šo devīto grozījumu projektu un globālo pārnesi. Es gribētu atgādināt kolēģiem, ka eh, ar rakstisko procedūru eh, padomi ir apstiprinājusi savu koreperā pausto padomu eh, nostāju. Ka budžeta grozījuma projekta numur 9 finansēšana 400 miljoni, tas nāks no globālās pārnes, no vispārējās pārnes padome balsos. Un līdz ar to viņi atbalstīs naudas pārvietojumu, lai finansētu solidaritātes fondu. Mums ir bijušas pretruns un pēdējo gadu laikā tā tas noticis ir eh, visai bieži. Mēs saprotam, ka solidaritātes fondam ir nepieciešama jauna nauda, jauns finansējums, un gada beigās mēs redzam situāciju, kad maksājumu apropriācijas budžeta nav pietiekams, nav ieplānotas pietiekami jau no paša sākuma. Budžeta grozījumi tiek izskatīti padome, un mēs redzam, ka pārneses iegūst aizvien lielāku nozīmi, tuvojoties gada beigām. Mēs piedāvājam budžeta komitejai balsot par devīto budžeta grozījumu projektu. Tas dos nav, jaunu naudu, jaunu finansējumu. Tas būs eh, saskaņā ar komisiju, proti 500 miljoni šajā vispārējā pārnesē būs iesaistīti. Gribētu atgādināt kolēģiem par globālo pārnesi. Šeit budžeta abās iestādēs ir dažādi viedokļi un ir pāredzams, ka tiks pieņemts zemāka summa 109 miljoni ir summa, ko ir pieņēmusi padome bet viedokļi atšķiras arī padomē, un es gribētu teikt mūsu priekšsēdētājiem, ka trialogu sanāksmē ceturtdien no rīta notiek šis trialogs, mums vajadzētu turpināt sārunas un turpināt to līdz pirmdienai. Es ceru, ka es spēju paskaidrot šo. Giovanni. Uh... Paldies, Giovanni. Vai kāds eh, vēl grib kaut ko pielikt? Jensens kundze par 2014. gada budžetu. Es gribēju tikai piebilst, ka es piekrītu Giovanni ierosinātajam priekšlikumam. Mums vajadzēs diskutēt par budžeta grozījumu projektu numur 9 par globālo pārnesi. To mēs saistīsim ar diskusijām par 2014. gada budžetu. Uh, Eh, ļoti grūti šīs diskusijas izvērst, arī maksājuma ziņā ir dažādi viedokļi, padomas un mūsu viedoklis atšķiras, un šī starpība ir viens miljards, tad tomēr šis ir principiāls jautājums. Mēs zinām, ka maksājuma nodrošināšana būs ļoti grūts uzdevums komisija nākamā gadā. Komisija apgalvo, ka līdz ar šo budžeta grozījumu, par ko mēs tagad balsojam, uh, Un arī, ja mēs sekojam viņa budžeta ierosinājumam 2014. gadam, viņi varēs uh, nokārtot savus juridiskās saistības, bet tas ir tā kā tāda sniega pika, kas iegūst aizvien lielāku svaru līdz ar kustību. Viņi apgalvo, ka viņi grib strādāt saskaņā ar savām juridiskajām saistībām, bet no otras puses ir nepieciešama sam samazināšana, un tas apgrūtina komisijas spēju izdarīt, paveikt savus darbus un pienākums. Uh, bet mēs redzam, ka padome gribētu samazināt maksājums, lai pielikt šo naudu klāt solidaritātes fondam vai, vai globalizācijas fondam ārkārtas rezervēm. Bet mēs uzskatām, ka par šīm lietām, par kurām mēs esam runājuši, tam jābūt virs maksimālās vērtības. Viņi saka, jā, lūk, tas ir virs griestiem, bet tas ir saistībām, nemaksājumiem. Tas ir principāls jautājums. Uh, Un uh, pat uh, varbūt, ja cipari nešķiet tik ļoti lieli, tomēr uh, šeit ir runa par principiem, par principiālu jautājumu apdraudējumu, un tāpēc mums ir jābūt stingriem savā nostājā. Lūk, tā šīs lietas saistās kopā, un par saistību atšķirībām viedokļu atšķirības ir starp padomi un, un parlamentu. Šīs atšķirības ir mazākas padomēji nepatīk šī ideja par elastības instrumenta lietošanu. Uzskata, ka ir jābūt zem maksimālās griestu vērtības, bet paši smagākie jautājumi būs maksājumu ziņā par maksājumiem. Merci, Anna. Paldies, Anna. Tripels kundze. Want... Paldies. Es gribēju tikai atbalstīt Lavija kunga uh, nostāju par jauniem naudas līdzekļiem, lai mobilizētu solidaritātes instrumentu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi pieturēties pie šīs pozīcijas. Paldies. Merci, Ilgā. Ivailo. Ivailo, lūdzu. Paldies. Priekšsēdētāji Vispirms eh, par paketu, kas ir saistīta ar daudzgadu finansu plānu. Šeit es atbalstītu visā pilnībā Giovanni viedokli. Tā ir mūsu komitejas nostāja. Es uzskatu, ka mums vajadzētu balsot par 7. 8. budžetu grozījumu projektu plus 9. grozījumu projektu, tā kā jūs ierosinājāt to darīt tā būtu šī balsošana pēc principa non-consent vote. Un princips atkal būs tāds pats, sol solidaritātes fondu nevajadzētu finansēt caur kaut kādu pārdalīšanu, un ja mēs balsosim tā, kā padoma sagaida, tad mēs radīsim precedentu, kas būs ļoti bīstams. Un, uh, atspēlēsies tas vēlāk. Mēs saprotam, ka nav iespējams izmantot elastīgumu līdz šī gada beigām, tomēr mēs uzskatām, ka padomu varētu nedaudz pacensties un varētu pacensties atrast papildus finansējumu un nevis tikai meklēt kaut ko pārdalot, kaut ko citu. Un es arī ņem, ņemu vērā komisijas viedokli. 5, 509 miljoni globālā pārnesē ir ļoti nepieciešami, lai samaksātu nenomaksātos rēķinus zinātnē humanās krīzes sadaļā. Tāpēc es atbalstu Giovanni piedāvāto stratēģiju par DFS balsojumu. Es gribētu ierosināt gan jums, gan visiem kolēģiem uh, nākamajā mūsu komiteja sanāksmē 14. novembrī balsot par šo lietu. Mēs joprojām paspēsim nobalsot līdz novembra plenārsēdē. Tas neradīs papildus spriedzi, bet no otras puses, ja mēs balsosim šodien, tad uh, mums nav īstas skaidrības, kāds teksts būs DFS, un tikai pavisam nesen parādījās galējā vienošanās par kohēziju, ieskaitot makroekonomisko kondicionalitāti un tā tālāk tā joprojām. Eh, starp citu, mēs neesam redzējuši vēl konsolidēto tekstu, un mēs nezinām, vai būs kādas izmaiņas tur, teiksim, 8. un 21. pantā, jo īpaši DFS, un es piekrītu, ka varbūt varētu būt kāda tehniska pielāgojuma, bet pirms balsojuma par šo tekstu mums vismaz būtu jāredz šis teksts, ieskaitot arī šos tehniskos pielāgojumus. Un vēl ir radies tāds iespējas, ka padomē nav entuziastiska attieksme attiecībā uz pašu resursu grupas izveidi. Vajadzētu šo situāciju nedaudz noskaidrot, pirms dosim zaļo gaismu un piekritīsim, balsosim plenārsēdē. Vēl ir citi jautājumi, kas nav nokārtoti. Es saprotu, ka daži no tiem ir tuvu nobeigumam, piemēram, deleģēto aktu jautājums. Es domāju ka mums vajadzētu visu šo ainu kopā redzēt pirms balsosim, un to mēs varētu 14. datumā, no, 14. novembrī darīt. Un tad mums būs pietiekami daudz laika, lai dotos uz plenāru sēdi un runāt par to nākamajā reizē. Paldies! Merci, Vailo! Paldies, Vailo! Salvadors Garīga, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Es atbalstu! Vai Džavanni skaidrojumu par to, kā mums vajadzētu rīkoties korektīvo budžetu sakarā. Domāju, ka arī tas izrietēja no pirmā samierināšanās sarunkārtas vakardien. Un tomēr pilnībā nevar piekrist Ivailo priekšlikumam sociālistu vārdā, izmantot tā kā nav astotā panta galīgās uh, formulējuma, ko pieņēma reģionālās politikas um, komiteja attiecībā uz. Retrasar... Lai varētu aizkavēt uz vēl vienu bals, nedēļu balsojumu. Un uzskatu, ka pēc tam, kad runāju ar kolēģiem reģionālās politikas komitejā un runāju arī ar padomu, domāju, ka vienošanās ir pilnība apmierinoša. Un no budžeta komitejas puses mēs varētu mierīgi to nobalsot mūsu kompetenci ietvaros. Domāju, ka aizkavēt balsojumu par vēl vienu nedēļu, vēl apzinoties to, ka tas neietekmē galīgā balsojuma datumu plenārsēdē 14. datumā, domāju, ka tādā veidā tas būtu kļūdains signāls, ne, nav ne, tas nepieciešams, un mēs tautas partijā labāk gribētu, lai eh, šis balsojums notiktu šodien. Merci. Paldies! Nezinu, vai bija kļūda tulkojumā, bet balsojums plenārsēdē 20. vai 19. nākošā ko, budžeta komitejas sanāksim 14. Hartonkungs, lūdzu. Voorzitter, dank u wel. Eh, het standpunt eh, van mijn partij. Paldies, priekšsēdētāji. manas partijas viedoklis ir pietiekami skaidrs. Ir iespēja, ka ja parlaments turpina uzstāt un iet tālāk par to, ko ir pieņemta gatava padomi, tad ir iespējams, ka padomē mēs līdz galam netiksim, ka ir, ir nepieciešams vienbalsīgums daudzgadu finanšu schēmai. Bet ir arī darbs, kas norit Nacionālo parlamentu līmenī. Paldies! Paldies! Jānis Mulders. I would also be in. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu atbalstīt balsošanas atlikšanu par DFS. Es piekrītu Ivailo. Man ilgtermiņa sadarbības pieredze ar padome norāda, ka mums ir jārūdz pilnīgi viss. Mēs nevaram ticēt tāpat bez papīra. Uh, jāizpēta viss, un tad mēs izdarām savu izvēli, un es domāju, ka gal galā šim datumam nav tik liels nozīmes, tāpēc vajadzētu atlikt uz vēlāku laiku, bet tāpat laika, eh, kāpēc mēs nevarētu balsot par projektu grozījumu numur 7, tā ir daļa no DFS, tāpēc es piedāvāju, ka tad, kad mēs balsosim par DFS, nezinu, kad tas būs, tad arī Mēs vienlaicīgi ar DFS balsojam par septīto grozījumu projektu, jo šie divi ir saistīti. Un jau mēs nevaram par DFS nobalsot tagad dēļ dokumentu trūkumu. Mēs arī par septīto grozījumu vienlaicīgi balsosim vēlāk, un līdz ar to izdarīsim spiedienu uz padomi. Merci, Jan. Monsieur Godmanis. Godman, kungs, lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju informēt kolēģis, es esmu sārunu komitejas loceklis par kohēzijas fondu, kur ir runa arī ēnu referents no eh, Aldes, un mēs esam vienojušies principā par kohēzijas regulu, bet tā ir tikai sārunu komanda, un mēs balsosim Regī komitejā par šo eh, lietu, šo ceturtdienu, bet mēs nebalsosim par visu tekstu, tikai par daļu. Un ja Regi locekļi, viņi tad šo vienošanos, vai Regi atbalstīs to vai nē, pilnu tekstu mēs piedāvāsim plenārsēdē novembrī. Es nezinu, kas tad tagad būs pa datumu novembrī. Un tad, tad būs iespējams gan politiskām grupām, gan deputātiem piedāvāt grozījums. Politiski būs iespējams tā rīkoties. Nezinu, vai būs atbalsts šādai rīcībai, jo situācija tāda, ka mēs eh, reģī komitejā balsosim ceturtdien. Un ja reģī teiks ok, tad pastāv liela varbūtība, ka plenēsēda arī piekritīs vai mēs balsosim šodien pirms regi vai vēlāk, tad tas ir politisks lēmums, ko pieņems šodien godājumie kolēģi. Tas ir galvenais šķērslis. Es nerunāšu par 21. Uh, punktu, par uh, pirms un pēc finansēšanu. Man arī nav teksta šobrīd, un tas aizņems ļoti daudz laika. Uh, bet principā sarunu grupā ir panākta vienošanās. Tā tas ir. Merci, mon cher collègue. Paldies, dārgais kolēģi. Aldā. E eh, você, muito obrigado, Presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti īsi. Varētu plaši izteikties par DFS, bet Gribu piete, izteikties tikai skaidri un īsi par Kalfinu priekšlikumu. Mēs atbalstām atlikt šo balsojumu uz vēlāk laiku budžeta komitejā, iepriekš norādīt iemeslu dēļ. Mēs nezinām vienošanās tekstu, un tādējādi būtu noderīgāk atlikt šo balsojumu 14. datumu. Tātad mēs atbalstam kolēģi Kalfinu priekšlikumu. Par uh, termiņiem plenāra sēdē runājot. Nav starpības, bet domāju, ka ir liela atšķirība. Ja mēs liekam uz balsojumu tikai balstoties uz mutiskām lietām vai uz kaut ko rakstisku. Un tāpēc, mūsuprāt, ir jāsako mūsu kolēģi līnijai. Paldies! Paldies! Visi ir izteikušies, un pirms maniem komentāriem, un pirms es atbildu uz. Uh, Jūs sacīt to gribētu lūgt ģenerāla direktora, vai viņš varētu izklāstīt savu viedokli par maksājumu apropriācijām gada beigās un par to, kā komisija skata e, šo e, apropriāciju pārvaldīšanu nākamā gada sākumā, jo ir skaidrs, ka tad, kad būs korektīvais budžets pieņemts, līdzekļi varētu būt pieejami, lai budžets tiktu juridiski izpildīts līdzsvarā. Bet ar backlogu ap 20 miljārdu eiro apmērā, e, kas būtu e, praksē jāsamaksā sākot ar 14. gadu. 14. gada maksājuma situācija būs īpaši saspringta, tāpēc, ka pats, jā. Ja parlaments sasniedz komisijas pieprasīto maksājuma apropriāciju līmeni, tā ir mūsu nostāja, tie ir grozījumi, ko mēs pieņēmām plenārsēdē par referentu priekšlikumu, un šis līmenis atbilst um, griestiem, nav nekāda elastīguma, un, ja ir neparedzēti elementi, tie nevarēs izraisīt finansējumu ārpus griestiem, izņemot to fondu mobilizāciju, kas atrodas ārpus griestiem, konkrēti solidaritātes fonds vai fleksibilitātes instruments. Savukārt, neparedzamas lietas eh, šogad jau ir bijušas daudz klimata katastrofu finanšu grūtības Kiprā, ārpus Eiropas, drāma Sīrijā, cilvēciskā drāma e, vidusjūrā pie Lampedūzas un pie Maltas. Nav nekāda iemesla, lai tas neatkārtotos nākošgad. Viens no runātājiem jau norādīja, ka konkrēti tā bija Anna Jensen, viņa norādīja, ka mums ir domstarpības doktrīnā ar padomu, zināmā mērā par to, kā mobilizēt eh, eh, fleksibilitātes instrumentu un eh, svaigās naudas pārdalījumu. Gribu norādīt, ka vakar trilogā samierināšanās kārtā Padome nav pret eh, fleksibilitātes instrumentu un svaigo naudu savu prioritāšu dēļ. Un tas notiek ar. Ar Dabset. Un tāpat ir arī citas prioritātes. Directeur général, du côté de la Commission, comment voit-on les choses Bet tagad, eh, ģenerāla direktora kungs, kā izskatās no komisijas puses? Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms par 13. gadu. Gribu norādīt, ka īstenošana atbilst gaidām. Tādējādi, ka 31. oktobrī, un konkrēti šeit domāju par um, kohēziju, kas ir galvenais avots Prasība pēc šiem papildmaksājumiem lielos vilcienos atbilst saskai, e, to saist, maksājuma apropriāciju summai, kas paredzēta budžetā, pieskaitot e, grozījumu projektus numur divi. Citiem vārdiem sakot, mēs ņemot vērā balsojumu par ab, abiem korektīvajiem budžetiem, spēsim nodrošināt eh, maksājumu apropriāciju šajā datumā. Tas nozīmē, ka pēc 31. oktobra tie, tās ir maksājuma apropriācijas, eh, kas ir ar termiņiem 14. gadā, un mēs nonākam tajā pašā situācijā kā pagājušā gadā, kā iepriekšējos gados, un šeit var būt atšķirīgi novērtējumi par tām summām, kas būtu pārnesamas, lai tiktu izmaksātas eh, maksājumu apropriācijās 14. Eh, 2014. gadam mums vēl nav pilnīgi skaidra priekšstata par to, ko dalība valstis mums prezentēs, kādus rēķinus mums ir bijušas aplēses, un šur un tur esmu dzirdējis skaitļus līdz pat 20 miljardiem eiro, bet tik tiešām šodien nesmu spējis pateikt, vai tie būs 20 vai 17 miljardi. Ņemot vērā pagātnes tendences, un mūsu rīcībā esošo informāciju, mūsuprāt, šie skaitļi grozīsies ap pagājušā gada līmeni vismaz. Tā būtu atbildi par 13. gadu. Un parlamenta iniciatīva pieprasīt korektīvo budžetu, noteikt šo um, korektīvo budžetu pilnībā bija pamatota, kā to parāda skaidri. Kas attiec uz 14. gada sākumu, mums ir šis backlogs no 13. gada, un kā jau es to varēju norādīt iepriekšējo gadu gaitā, pats par sevi šis eh, sastrēgums nav nekas pārsteidzošs. Mums tāds ir vienmēr gada beigās, vienmēr ir pieprasījumi. Um, uh, atlīdzībām no dalību valstīm, kas pienāk ļoti vēlu, kas tīri mehāniski, tehniski nevar tikt apstrādāt. Šeit mums ir mazliet atšķirīga situācija, jo mums ir juridiskie pienākumi, e, termiņi divu, e, divu mēnešu, kas ir mazliet garš periods salīdzinājumā ar pagātni, e, kā tas pirms trim, četriem gadiem. Bet tā tas mehānisms darbojas. Mums ir šī summa kas ir atmaksājama, kā jūs norādījāt, ar budžetu, kurš pat, ja tas tiek nobalsots līdz griestiem, būs ļoti ierobežots. Un gribu atgādināt, kā tīri hipotētiski. Tas, ko mēs pieņēmām kā atsauc, lai aprēķinātu vajadzības pēc maksājuma apropriācijā, mēs esam veikuši visai pieticīgas aplēses tām summām, kas būs vajadzīgas, jo uzskatījām, ka pamatā vajadzības nākošajam gadam varēs atbilst RAL des années, des années euh, précédentes. Iepriekšējiem gadiem. Un ir skaidrs, ka tie elementi, kas tika apspriesti konkrēti par kopīgām dispozīcijām, šie elementi vēl nāks klāt spiedienam attiecībā uz maksājumiem cit, atsevišķos aspektos, citos e, tā, tas varētu kļūt mazāks. Bet mums ir šobrīd spiediens ārkārtīgi liels un domāju, ka nākošajā gadā būs pilnīgi noteikti nepieciešams izmantot fleksibilitātes instrumentus, kas ir izveidoti jaunā DFS ietvaros, un negribu izslēgt, ka vajadzētu arī izmantot contingency margin kaut kur eh, kādā gada etapā un ļoti rūpīgi būs jāseko mm, maksājuma attīstībai, jo ar šo kavēšanos vienmēr eh, var būt zināma neparedzēta marža gan pieaugumam, gan kritumam. Eh, tā tad ir skaidrs, ka mums visdrīzāk būs jāizmanto šīs fleksibilitātes instruments. Lūk, Uz šo brīdi var aprakstīt situāciju, kāda tā ir, un atgādinu, ka situācija nākošo gadu būs ļoti saspringta, kura būs arī 15. gadā ļoti saspringta, un kura uh, nozīmēs uh, fleksibilitātes instrumentu izmantošanu. Nezinu, vai es esmu atbildējis uz jūsu jautājumu. Iespējams, ka es varētu īsi pakomentēt sarunas. Uh, samierināšanās sakarā. Domāju, ka pēc um, visiem līkločiem šajās sarunās sarunas rādās daudz sološas, domāju, ka ir daudz kas izgaismots un priekšlikumi no jūsu puses par DFS un par korektīvajiem budžetiem labi parāda šo situāciju. Un par devīto korektīvo budžetu, par 14. gada budžetu mēs uzskatām no komisijas puses kā ar mazliet labās gribas no vienas un no otras puses eh, būs iespējams rast pragmatiskus risinājumus. Mēs apzināmies un respektējam principālos iebildumus no vienai, vienai un otrai pusē, un zināmā mērā varētu sacīt, ka šogad nav īstais brīdis eh, pārāk dziļi ieslīgt principālās debatēs. Mums uh, Eh, pasargājot eh, savas nostājas, ir jāmeklē pragmatiski risinājumi, gan no padomas, gan no parlamenta puses. Ik vienam ir mazliet jāatšķaida ar ūdeni savs vīns, kā pie mums ir teikt Francijā, lai mēs varētu panākt vienošanos. Mūsuprāt, vienošanās ir iespējama un tā ir nepieciešama par visu paketu kopumā. 11. 12. novembrī šajā naktī no 11. uz 12. novembri un laikam domstarpības tad eh, varētu nebūt vairs tik liels. Paldies, paldies, ģenerāldirektor kungs. Un man ir vēl viens jautājums, arī Ingai Greslai ir vēl viens jautājums pēc tam uzdodams pēdējais apkopojošais pārvedums um, nāk vēlāk. Un attiecīgi jums nav priekšstata, cik tas varētu būt liels. Oui, euh, Priekšsēdētāji, mums nav priekšstata, mēs esam veikuši pēdējo, pēdējo E, izpēta Olmajers kundze jautāja, vai mēs nevaram identificēt tos pārvaduma elementus, kas dot iespēju mazliet vairāk līdzekļu novirzīt izpētei mūsu. Mūsu rezultāti pagaidām ir nekādi, un ja ir kāds apkopojošais pārvadums, tad tas varētu būt kādi miljoni, desmiti miljonu bet pat šeit un šogad ir daudz, ir liels spiediens, un es, es neticu um, īpašiem pārsteigumiem. Paldies, ļoti labi, tātad mēs varam runāt par um, gandrīz vai sīku naudu. Inga, Inga Gresle vispirms. Inga, Es vēlētos vērst e, uzmanību uz revīzijas palātas ziņojumu par 2012. gadu, ko šodien prezentēja. Tur ir e, ļoti interesanti skaitļi pirmajā nodaļā par nesaktējiem maksājumiem, payment gaps. 50 miljārdi, kas ir saistībās vairāk nekā maksājumos, bet arī sekas no tā, ko mēs igadējā budžeta sarunās esam uh, atdevuši padomējušos eh, maksājumu prasības. Šeit ir runa par vairāk nekā 110 miljārdiem eiro. Revizijas palāca saka, ka 2012. gadā mums ir veca maksājuma saistības 313 miljārdi eiro. Tas, manuprāt, ir ļoti iespaidīgs skaitlis. Mana dalība valsts līdz 2012. gadam ir 60 miljārdi eiro, kas ir piektā daļa no mūsu nacionālā koprodukta, nu, pareizsakot, no mūsu nacionālā budžeta. Un, un kāda ietekme ir uz Spāniju, Portugālu, citām valstīm, tā ir katastrofa faktiski. Es vēlētos ieteikt kolēģiem palasīt šo ziņojumu. Es tāpēc arī uzskatu, ka jautājumu ar tieši šādā aspektā par šo budžetu ceturtdien vajadzētu tādu ļoti detalizētu diskutēt. Es tiešām aicinu kolēģis palasīšu ziņojumu. Paldies. Jā. Yeah. Merci, euh, Inge, nous allons le faire. Paldies, euh, Inge, mēs ar to nodarbosimies no šī vakara, jo Jānis Mulders tagad grib izteikties. Like Paldies, priekšsēdētāji, gribu uzdot komisijai sekojošu jautājumu. Ja eh, šobrīd jūs runājat par grozījumu projektu astoto un iepriekš bija otrais, tas viss pateicoties eh, parlamenta deklarācija no pagājušā gada, kad 2016. gada budžets eh, tika apstiprināts, vai komisija nedomā domā, ka mums vajadzētu ar padomi atrunāt līdzīgu paziņojumu 2014. gadam. Un ja tas tā ir, tad mēs eh, prasīsim papildu naudu. Un vai tas vispār vēl tagad ir iespējams? 14 gadam sarunas jau gadrīz eh, ir beigušās un nav nekāda elastīguma atkal 50, 60 miljoni vai miljardi ir nepieciešami. Ko jūs iesakat parlamentam? Vai, vai mums vajadzētu atkal decembrī censties ar padomu atrunāt kārtējo paziņojumu, vai tas ir iespējams, jā vai ne? La réponse paraît évidente. Atbilde šķiet skaidra. Vairāk nav, nav nekādu maržu. Ģenerāldirektora kungs. Priekšsēdētāji, ja vienošanās ir līdz ar eh, maksājuma griestiem, tad nekādu maržu 14. gadam nav, bet pastāv eh, contingency margin saucamā, kas var tikt mobilizēta pēc komisijas priekšlikuma ar kvalificēto vairākumu no dalību valstīm un arī parlamentu atzinumu. Tā tad ir arī iespējams kāda uh, politiskā apņemšanās no parlamenta puses. Uh, mēģināt uh, iesaistīt šo contingency margin, tas nebūtu pilnīgi nederīgi. Jā, tas ir ļoti labs jautājums, turpina priekšsēdētājs. Mēs vakar trilogu sagatavošanās sanāksmē e, pieminējām, ka visdrīzāk būs vajadzīga deklarācija. Mēs visu laiku parlamentā uzskatām, ka šī deklarācija neko nedod, bet katru gadu tās dod vairākus miljārdus eiro, šogad 11. Nākošajā gadā būsim ļoti sarežģītā situācijā, jo praktiski nebūs nekādas rezervas, nekādas maržas zem griestiem, bet uh, Savukārt ir šie instrumenti, kas dod iespēju nodrošināt minimālu elastību un arī, ko es atgādināju vakar parlamentam samierināšanās laikā, politisks pienākums, lai di, abas budžeta lēmēji iestādes nodrošinātu, ka, ja ir neparedzēti elementi, tad tie ir jāspēj risināt, protams. Uh, E, iespēju robežās, ja ir absolūtā katastrofa. E, taču tik tiešām ir jāpārdomā par to, kas varētu būt apņemšanās lai varētu nodrošināt iespēju pieņemt 14. gada budžetu un uh, grib izmantot iespēju sacīt, pateikt to, ko nepateicu pirmajā samierināšanās kārtā, bet kas, manuprāt, būtu noderīgi otrajā kārtā, kad būs vairāk ministru klāt. Jo budžeta ministri ir pret visu un tad, kad tie nav pret visu, tad viņi par visu žēlojās. Un turklāt viņiem nepie, pie, pietiek nekaunības turpināt apgalvot, ka Eiropas Savienības budžets eh, turpin pieaugt. Savukārt šogad tas kritīsies pār 6-7%. Kā izskaidrot šo parādību? To var skaidrot ar faktu, ka salīdzinājumā elementi nav vienādi. Tiek eh, salīdzināts sākotnējais budžets un sākotnējais budžets. pagājušajā gadā 130 miljārdu. Šī gada 136 miljārdiem par 6 miljardiem pieaugums. Bet patiesībā tā kā pagājušā gada sākotnējais budžets bija nepietiekam novērtēts, vajadzēja pievienot 11 miljārdus, pagājušā gada reālais bija 142 miljārdi apmēram, un patiesais salīdzinājums būtu 142 miljārdi eh, šogad un 136 šogad. Tātad patiesībā tas ir budžets, kurš samazinās, un kā jau vakar samierināšanās kārtā sacīja Levandovskis, 27, nu jau 28 atvainojiet Horvātu draugu dalību valstīs, nav nevienas no šīm, kuras budžets 14. gadā samazinātos par 6%. Bet visi, bet visi griež zobus uz Briseli ka tā nepieliekot nekādus pūliņus. Šo punktu vajadzētu sarunās eh, pasvītrot un arī to pasvītrot attiecībās ar mēdījiem. Un tālāk izējot no šejienes par balsojumu runājot. Konkrēti Ivailo piezīme par DFS regulu pašu par sevi. Ir jāatgādina, ka mēs Budžeta komiteja nesam atbildīgi par visām sarunām. Ir lietas, kas no mums ir atkarīgas, un mūsu kompetence ir skatīt tos temats, kas no mums ir atkarīgi. Kamēr tie nav uh, izskatīti, mēs nebalsojam, balsojam pret, bet, kad tie ir izskatīti, mūsu pienākums ir teikt, ka tie ir izskatīti. Citiem vārdiem sakots Ne jau mēs budžeta komiteja izlemsim par to, vai galīgais DFS balsojums notiks 19. 20. novembrī vai nē. To izlems priekšsādātāja konference. Tas ir atkarīgs no tām budžeta sadanām, par ko mēs atbildam, kur ir vairāki elementi. Tas ir atkarīgs arī no likumdošanas sadaļas, kur ir vairāk elementi. Par likumdošanas sadaļu. Viss vēl nav nokārtots, ir deleģēto akta problēma, tās uz mums neatiec vispār. Un priekšstādātāja konference ir jāizvērtē, vai šis temats ir atkal jāceļ uz vēlāku, vai ir jāizmanto jauna procedūra pirms 19.20. datumā. Mums bija ļoti grūta saruna problēma par makroekonomiskajiem nosacījumiem, kas attiecināmi koheizijas fondiem. Kolēģis Godmanis par to runāja, un viņš apstiprināja, ka pastāv politiskā vienošanās, bet problēma, ar kur mēs saskaramies, mums budžeta komitejai nav lemt par to, vai sarunas, par, eh, sarunas virzās eh, pietiekam vai ne. Par to atbild eh, Regī. Bet ir saikne ar mūsu darbu tik tālu, cik tālu ir jāpārliecinās, kā tiek harmonizēts attiecīgās regulas pantu teksts par kohēzijas fondu ar DFS regulu kur par to ir runa. Šķiet, ka tas ir DFS regulas 8. pants. Šo punktu es pieminēju samierināšanās laikā, jo šobrīd mūsu rīcībā, un to apstiprināja kolēģis Godmanis, un to sacīja Vailo, un sekretariāts apstiprina šobrīd mūsu rīcībā nav juridiskās formas, kādu pieņem šīs politiskais nolīgums, kas izies caur Rīgiju par makroekonomiskajiem nosacījumiem. Es jau to pieminēju, norādīju, ka varētu būt, ka pastāv harmonizācijas problēma eh, pār juridisko formulējumu abos tekstos, un, manuprāt, līdz ar to brīdi, kad tiek panākta politiska vienošanās, varētu šo problēmu sakārtot ar kļūdu labojumu, kam piekristu triju institūciju juridiskie dienesti. Es to izteicu, nekāds negatīvs komentārs neatskanēja, un kļūdu labojuma, jeb ja koriģenduma ieteikums, manuprāt, ir pilnībā pieņemams negribu slēpt, ka arī e, tas ir mans um, iemīļotais risinājums. Jo Ivailo to pieminēja un Jans Mulders atbalstīja. Un tā e, kā svētais Tomas, e, kā es kā kristietis runāju attiecībā pret padomi. Euh, euh, le sentiment que j'ai, c'est que. Bet. Pēc daudzajām sarunām, atcelšanām, ņemot vērā tas, kas vēl mums ir priekšā palicis neatrisināts, manuprāt, budžeta komitejas līmenī ņemot vērā sarunu garu, sakā, kas sāk izkristalizēties no vakardienas. Es drīzāk gribētu atbalstīt balsojumu. Apzinoties to, ka DFS un DFS juridiskā izpausme ietver divus tekstus, no kuriem viens starp institūciju e, nolīgums ir jau izgājis cauri e, kompetentajām parlamenta komitejām, e, kuras ir AFCO, mēs devām atzinumu, AFCO to pieņēma. Es drīzāk gribētu atbalstīt risinājumu, kad mēs balsojam kopumā visu DFS paketi, ieskaitot eh, regulu, precizējot to, ka varbūt būs nepieciešams koriģendums, jeb kļūdas labojums, un šajā gadījumā budžeta komiteja mandu, mani abilitētu veikt šādu eh, labojumu ar citām institūcijām, ja tas ir iespējams, bet pēc šī balsojuma nenododot mūsu ziņojumu plenārsēdē eh, šajā etapā. Kas ir etaps, kā eh, ir pieņemts AFCO. AFCO uzskata, ka visi nosacījumi ir, lai ziņojums tiktu pieņemts AFCO komitejā. Mums vajadzētu visu eh, darīt tieši tāpat. Tas būtu mans e, priekšlikums. Mēs liekam uz balsojumu ja balsojums notiek ziņojumu mēs nenododam, lai priekšsēdētāja konference varētu piemērotajā brīdī, un ja viss labi notiek, novembra sesijā to skatīt. Vai šis risinājums jums ir pieņemams, Ivailu? Uh, Priekšsēdētājs ļoti atvainojos es atkal runāju šajā sarunu fāzē, bet tomēr ir zināma argumentācija, ko es gribētu noskaidrot. Mēs negribam papildu nosacījumus, mēs negribam pēdējā mirklī ieviest neko papildus kā nosacījumu. Tas ir skaidrs, mēs negribam mainīt arī spēles noteikums. Problēma ar balsošanu ir tāda. Vispirms mums nav teksta. Varbūt to varētu nosaukt par korrigendumu vai par kaut ko citu, bet problēma ir, ka ir nepieciešams teksts, par ko jābalso. Atkal tas nerada nekādas problēmas pieņemšanas vai apstiprināšanas ziņā. Otrkārt, jūs teicāt, ka mums ir jāfokusēs uz to, kas ir budžeta komitejas mandāti ietvarā. Tam mēs varētu piekrist Viens no svarīgākiem principiem, ko mēs esam piemērojami, ir tas, ka mēs uzskatām, ka mēs vienojušies, tad, ka mēs esam vienojušies, un nav vienošanās, ja nav tādas pa vienošanās panākt. Un ja mēs kaut ko ierosinam plenārsēdē, tas nozīmē, ka mēs šeit budžeta komitejā esam pilnībā apmierināti, esam izskatījuši to un sūtam uz plenārsēdi. Tāpēc es arī runāju tagad Jums ir taisnība. Mums nav jālemj par to. Mums eh, nav jālem pilnīgi par visu, bet tomēr tas ir atkarīgs no mūsu komitejas eh, vēstīt, sūtīt eh, plenārsēdē ziņu, ka visi nosacījumi ir izpildīti un mēs esam gatavi balsot plenārsēdē. Un visbeidzot, runājot par nosīmiem, kas jau šobrīd ir izskanējuši, Mums patīk šis samazinājums, abatement, un ļoti labi, ka mēs arī par to balsosim. Es eh, arī atbalstu padomu soli pārcelt to uz nākamo gadu, lai gan nākamgad arī būs grūti, bet tomēr tas ir izdarīts. Mēs uzskatām, ka lielākie problematiskie jautājumi ir izsmelti. Es piekrītu arī Reģi kolēģi. Mums nevajadzētu tagad atkal sākt sarunas no gala un mēs saņemam informāciju, ka viņi ir izdarījuši to, ko gribēja izdarīt. Tomēr mums ir nepieciešams kaut kāds rakstisks teksts. Un trešais nosacījums eh, par pašresursu darba grupu. Es nezinu, ko jūs domājat par to, bet es eh, tiešām nesaprotu, kas eh, tad tagad notiks. Ko es vakar dzirdēju, bet tas, ka padomu teica, jā, varbūt, ka varētu sasaukt sanāksmi līdz gada beigām, bet mēs negribam uzsākt ļoti būtiskas sarunas, mēs vienkārši mainīsimies ar viedokļiem tādā garā. Uh, ja šāda pieeja mums ir pieņemama, tad ir labi, bet es tomēr domāju, ka nākamajās dienās mums vajadzētu pabeigt mūsu darbus. Mums ir komisijas priekšlikums, mums ir reakcija no padoms, un es domāju, ka nākamajās dažās dienās mēs varētu tiešām slēgt šo jautājumu arī. Bon, très bien, Ivailo. Labi, Ivailo. Manas pirmās bažas ir, lai kobu paliktu vienotas. Ja viena vai cita grupa uzskata, ka ir vajadzīgs mazliet vairāk laika, tad man tas ir jāņem vērā. Bet, lai paliktu konstruktīvā garā, lai uzsāktu sarunas ar padomu, Turpinot vakardienas garu, piedāvāju šodien e, likt uz balsojumu DAP 7, DAP 8, norādīt pēc tam DAP 9 un, un DAP 7, 8 sakarā norādīt, ka nav būtisku šķēršļu DFS sakarā, ka mēs nevaram likt uz balsojumu DFS regulu, jo nesam saņēmuši eh, regulu ar kohezijas fondu un ka to mēs iesniegsim 14. lai laicīgi novembra plenārsēdē varētu to skatīt, lai priekšsēdētāja konference var to ierakstīt pievienojot komentāru, ka iegūstot dažas dienas, mēs varētu e, precīzāk arī izteikties par augstlīmeņu grupu. Tādā veidā mēs ņemtu vērā jūsu paustās bažas un tajā pašā laikā mēs neatstājam iespaidu padomē, ka mēs e, ieņemam ofensīvā tieksmi sarunas. E, E, ir ļoti lielā mērā arī atmosfēras jautājums. Un tad, kad mēs sākam saistīt e, sarunas un, un, un, un e, izpeldamies pretinieku uzticību, tad to nedrīkst apdraudēt. Tādā gadījumā tad mēs varam pāriet pie balsošanas, pie pārējās balsošanas. Un Jo tengo un problēma. Salvador, man priekšsēdētā ir problēma. Es esmu budžeta komitejā, nevis regi komitejā. Tādējādi regi komitejas e, viedoklis var būt nozīmīgs. Esmu pārliecināts, ko domās regi komiteja par makro uh, Eh, par, par eh, makroekonomiskiem nosacījumiem. Bet, nu, mēs eh, pieturēsimies pie jūsu ieteikumiem kā priekšsēdētāji, taču jebkurā gadījumā nevar saprast to, kāpēc. Tāpēc, ka viena grupa negrib balsot šodien un citi grib balsot, uh, Eh, par DFS regulu, es eh, nesaprotu, kāpēc ir lēmums atcelt visu, pārcelt visu uz nākošo nedēļu. Es domāju, ka šeit mēs varam kļūdīties mūsu eh, lēmu atzinumu sakarā, bet atkārtoju vēlreiz tā mūsu grupa tautas partija pilnībā piekrīts tam, ka jāliek uz balsojumu teiks šodien. Ja jūs uzskatāt, ka tas ir jādara 14. priekšsēdētāji, tad mēs, protams, e, pieturēsimies jūsu ieteikumam, bet tā nav tautas partijas nostāja. E, Salvador. Salvador. Lai nebūtu domstarpība mūsu vidū. E, Pirmkārt, nav runa par to, ka mēs gaidīsim Rēgī komitejas atzinumu vai viedokli. Ir runa par to, ka mēs sagaidīsim juridisko tekstu, um, kas ir noslēgts uh, caur Rēgī komiteju parlamentu vārdā, jo šis teksts juridiski ietekmēs mūsu DFS uh, regulas projektu, kas atspoguļo makroekonomisko kondicionalitāti, un mums ir nepieciešams harmonizēt abus divus. Tā ir juridiska rakstura problēma. Tas ir pirmais precizējums. Otrais precizējums - nepriedāvāju e, eh, pārcelt visus balsojumus. Es piedāvāju nevis vienas, bet trīs grupu e, ieteikuma pēc sagaidīt juridisko formulējumu regulē par kohēzijas fondu, pirms to liek uz balsojumu, noska, norādot, ka tā nav politiska, bet juridiska problēma. Savukārt citi DFS eh, paketes elementi, tos es piedāvāju likt uz balsojumu, jo es nevēlētos eh, likt uh, Eh, balsot budžeta komitejai, zinot to, ka tiek nobalsots DFS balsojums. Tas nebūtu ideāli šajā situācijā, ja visi ir mierā ar šo kompromisu, tad eh, būtu ļoti labi, ka ar vaļo kundz lūdzu. We... Man ir jautājums, priekšsarētāji, es īsti nesaprotu. Mēs nevaram īsti saprast, vai vai eh, no sarunām izrietošā pozīcija būs tā, kas eh, tiks apstiprināta, bet kā ir plenārs? Mums jābrauc par DFS, par apvārsni, par eh, regio, un plenāra sēdē lietas var mainīties. Vai mēs šeit neskaidram uz rīņķi? Mēs gaidām kādu lēmumu, par kuru reģio ir veduši sarunas un kas tas gada beigās ar plenāru sēdē mainīt visu. Plus, aucune décision de personne. Budžeta komiteja negaida vienu lēmumu, ne no viena uh, eh, citā. Bija ļoti garas, ilgas sarunas, ko veda Rēgī par makroekonomisko kondicionalitāti. Šīs sarunas ir beigušās, pavisam beigušās. Plenārsēde nav mūsu lieta. Plenārsēde. Kārvaļo kundze neatiecās uz mums. Es, diemžēl, vai laimīgā kārtā neesmu parlamenta priekšsēdētājs, ne grupas priekšsēdētājs. Esmu, pateicoties jūsu uzticībai, un šobrīd budžeta komitejas priekšsēdētājs. Mums ir šī problēma, kas ir saistīta ar makroekonomisko kondicionalitāti, tāpēc, ka makroekonomiskās uh, Eh, kondicionalitātes formula ir iekļauta tā eh, DFS regulā, par ko mēs esam atbildīgi. Un mums ir jāsagaida juridiskais uh, formulējums politiskajam nolīgumam starp padomu un parlamentu, parlaments tā ir Rēgija komiteja, par makroekonomisko kondicionalitāti, lai mēs būtu pārliecināti par to, ka Rēgija formulējums ir tāds pats kā DFS formulējums, un ja tas nav vienāds, tad to vajadzēs koriģēt. Tā ir juridiska rakstura problēma. Jans arī ir liels šīs problēmas speciālists. Thank you, Jā, paldies priekšsarētāji. Es, protams, pilnībā atbalstu Salvadoru nostāju. Tas, kas šodien ir svarīgs, ir kobu politiskā nostāja. Es esmu Regija pilnvērtīgs loceklis un arī šeit. Šeit ir svarīga politiska nostāja, ko pieņem Kobu. Kobu nav atbildīga par visu, bet eh, DFS sakarā šī galvenā komiteja. Es tāpēc piekrītu, ka balsojums par DFS ir tik svarīgs simboliski, pat ar iespējamo eh, kļūdu labojumu. Protams, ja nebūs vairākums, tas nebūs iespējams, bet skaidrējums signālam ir jātiek visiem darītam zinātam, ka kobu nav nekādu iebildumu. Ir tikai tehniski elementi, kur var būt kļūdu labojums, bet ar visu cieņu, ja jūs sakāt to, ko jūs tikko teicāt, ka man liekas, ka, ka viņi domā par pašu resursiem kaut ko atšķirīgi, nu tas nav tehnisks uh, signāls, tas jau ir, uh, teikt, signāls par šaubām. Ja mums ir šaubas, tā ir viena lieta, bet ja mums ir tehnisks, E, labojums. Un, ja mums nebūs tāda skaidra signāla par to, ka tas ir tehnisks labojums, tas atkal pavērs durvis tam, ka to var atlikt līdz decembrim, jo mēs zinām, parlamentā ir grupas, kas vēl atlikt šo jautājumu un padarīt to politiski ļoti sarežģītu. Tāpēc ir ļoti svarīgi arī reģija sakarā. Juridiski viņiem nav nepieciešams kobu lēmums, bet reģija būtu labāk, ja būtu šāds Kobulē mums jau iepriekš, bet, protams, tas ir politisks, tas nav juridisks, tas ir politisks. Mana prasība par kobu ir tāda, jābūt skaidram signālam, vai šeit ir tehnisks, juridiskais teksts un viss, un mēs atliekam tikai tehniska e, iemesla dēļ. Neviena cita elementa, jo ja mēs sākam atvērt kaut kādus e, elementus sarunām, tas beigsies slikti c'est le commentaire qu'en tant que... Igen. Es šādu komentāru sniegtu presei. Eh, jā, šeit nav runa tikai par regiju komiteju. Arī budžeta komitejai problēma ar pašu resursiem. Uh, Šobrīd man nav skaidrs, kā šīs, šī komiteja tiks izveidota. Tas skar jau mūsu sarunas pēdējos divus, trīs gadus. Mēs joprojām arī nezinām, kas notiks. Un tik tiešām ir pamatojums atlikt šo balsojumu. Bon, euh, alors, el... Tādā gadījumā, Elgā, Es vēlējos padarīt tikai mūsu nostāju skaidrāko. Es atbalstīju Vailo Kalfinu un uh, Janu Mulderu nostāju. Mums ir nepieciešama papīra. Kamēr tie nav, mēs nebalsojam. Donc, en effet... Tā tad, Salvador. Šķiet, ka mēs uh, varētu dokumentu par reģionālo politiku dabūt rīt. Tādējādi, jā. Ja Mums ir jāpārbauda dokuments, pastāv budžeta un budžeta kontrolas kopīga sanāksme. Mēs varētu to eh, ceturtdien, un mēs to varētu darīt septītajā. Mēs varētu vienkārši pārbaudīt, vai to var izdarīt rīt no rīta, un ko, visi kolēģi varētu būt mierīgi, ka gala vienošanās eh, nav pretrunā ar mūsu paustajām interesēm budžeta komitejā. Bet es neredzu iemeslu, kāpēc lai gaidītu līdz 14. bet lēmums ir e, jāpieņem priekšsēdētājiem. Bien. Bon, euh, je propose d'arrêter. Piedāvāju pie tā arī palikt. Esmu gandarīts pār Salvadora olimpisko formu. Mēs visi esam lepni par to domāju, ka šī problēma, ja tā ir tehniskā, ja tā ir problēma starp padomu un mums, tad viss, viss ir kārtībā, ja tā kļūst par iekšēju problēmu, tad eh, tas vairs nekur nedēļ. Piedāvāju atlikt uz nākošo nedēļu. Gaidīt. No, nu, novembra plenārsēdi un eh, un eh, komentārs, ka mēs to nedaram politisku, bet juridisku eh, iemeslu dēļ. Un tas dotu iespēju arī virzīties uz priekšu augsta līmeņa grupa. Augsta līmeņa grupu grūtība ir tā, ka tā ir tik augsta grupa, ka tā stāv pāri mums. Es neesmu varējis iecelt ne referentu, ne koordinatoru, ne priekšsēdētāju šajā augst līmeņa grupā, lai eh, neko neslēptu. Un tādējādi piedāvāju. Pirmkārt, par DAP septiņu grozījumu nav. Par. Paldies. Pret. Divi pret. Atturas. Pieņemts divi atturas atvainojiet, saka priekšsēdētājs. Tālāk daba astoņi. Grozījumi ir, ņemiet balsošanas listas. On fera, on fera des... Un balsojums būs, visiem ir balsošanas listes, visiem ir savas kartes. Ceturtais trupeles grozījums par. On efface tout. Excusez-moi atvainojiet, svītrojam visu uh, ārā. Es uh, rīkojos pilnīgi otrādi nekā teicu. Kāpēc jūs man iedevāt šo listi? Šī komisija galīgi negrib darboties. Giovanni Lavija, astotais numurs, eh, pirmais grozījums par ar mutisko grozījumu svītrot in full. Par, pret, trīs, atturas, čet, atturas, pieņemts. Mutiskais grozījums, ko sociālisti iesnieguši. Par, pret, trīs, atturas, pieņemts referentā mutiskais grozījums 4b paragrāfam par kondicionalitātes nosacījumu eh, klauzulu par pret atturas pieņem. Viens atturas, divi atturas. Pieņemts galīgais balsojums elektroniski. Sākam balsot un man iekārta nedarbojas. Il manque. Pietrūkst viena kartiņa, kas nav nobalsojusi. Beidzam balsot. 26 par 5 pret 0 atturās pieņemts. 3,9 miljārdi ir pieņemti. Par korektīvo budžetu numur 9 grozījumu nav viens balsojums par. Balsojam elektroniski. Balsojam elektroniski par DAB 9 galīgais balsojums bez grozījumiem. Sākam balsot 31 karte. Neviena grupa nav lieki pārstāvēta. Viena kartiņa nebalso. Beidzam balsot. 26 par 4 pret 1 atturas, dab 9 ir pieņemts. Alors, sur le virement... Par kopīgo pārnesumu, grozījumu. C'est ça. Donc en fait... Nav. Referents piedāvā likt uz balsojumu pieņemt komisijas priekšlikumu, kāds tas ir. Kas pauž savu apmierinājumu. Tātad par pret divi pret atturas neviens neaturas pieņemts. Bien. Alors. Tādā gadījumā ir Raimerbēgas ziņams par eh, fleksibilitātes instrumentu mobilizāciju. Lai uzsāktu solidaritātes fonda darbību Francijas, Itālijas, Spānijas labām. Tā ir dab septiņi juridiskā bāze savā veidā, elektroniski balsojam. C'est le point 15. 15. punkts. Tas ir tas pats balsojums, ko mēs normāli veicam par DAP 7. Vai visi nobalsojuši? Uh, Lūdzu, balsojiet. Ļubotiklu. Beidzam balsot. 23 pret 4. Eh, Pieņemts tālāk. Solidaritātes instrumenta mobilizācija Austrijas, Vācijas, Čehijas republikas atbalstam plūdu gadījumā. Atkal mums ir referents Fernandes. Vai jūs gribat izteikties? Nē, mums vajadzētu balsot par, un tā mēs balsojam elektroniski. Nous votons par électronique sur le rapport Fernandes 17. Votez, votez, votez, votez. Il y en a trois qui n'ont Vēl trīs cilvēki nav nobalsojuši, tāpēc lūdzu visi balsojiet. Tas ir ļoti dīvaini, ka vēl trīs nav nobalsojuši. Un tā. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 27 pār 0 pret 0 atturējušies. Pilnīgi triumfāls iznākums. Absolūts triumfs. Le silence de notre ami est extraordinairement éloquent. Un arī klusēšana mūsu draugu pusi lieliska zīme. Un ko mēs vēl varētu šodien darīt? présenter. Euh... Animal Health. Tu peux la présenter et c'est fini. On a le temps Oui, oui. Utiliser encore. OK. okay. Bon. Donc, la santé des animaux attend. Euh, tagad par dzīvnieku veselību. Tas vēl pagaidīs. Tad mēs esam ļoti labi strādājuši, lielisks rezultāts, beidzam sanāksmi. Un eh, pēc, parīt būs eh, trio sanāksme, tad pirmdien eh, padomas eh, ēkā būs sabiedrināšanās un 14. novembrī nākamā sanāksme. Līdz ar to beidzam šeit sanāksmi šodien. Thank you.